Pārējiem pie balsošanas. Pirmais būs balsojums par ombudu gada ziņojumu 2010. gadam. Vienas balsojums, kas par pret atturas pieņemts. Apsveicami referenti. Nākamais ir Anģelīlī kundze ziņojums seksuāla vardarbība pret bērniem, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfiju. Priekšlikums direktīvai. Pirmais grozījums pa daļām. Pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad uh, likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Vai jūs visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu, apsveicam referenti. Nākamais Lamberts kunga ziņojums trešo valstu valsts piedrīgo vai bezvalstnieku kvalificēšanu par personām, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība un viņu status. Pirmais grozījums, divas daļas, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Komisijas priekšlikums ar grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts un normatīvais priekšlikums. Otrais grozījums pa daļām pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad uh, liku, normatīvā rezolūcija, personālais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsoja, beidzam balsot? Pieņemts. Apsveicam mūsu referentu. Nākamais ir eh, rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi GOE. Pieprasījums tiesai sniegt atzinumu par ES un Austrālijas PDR nolīgumu sadarību ar līgumiem. Balsojam par rezolūcijas priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts ar lielu balsu vairākumu. Tagad pārējām pie balsojumu par Sofijas Infeldes ziņojumu Eiropas Savienības un Austrālijas nolīgums par pasažieru datu reģistra datiem. Balsojam par uh, likumdošanas rezolūciju, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts, apsveicam referenti. Tālāk balsosim par septiņiem rezolūciju priekšlikumiem par stāvokli Eģiptē un Sīrijai, tīpaši kristiešu kopienās. Vispirms Māro kungam būs mutiskais grozījums. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti ātri nolasīšu, tas ir tehniskas dabas grozījums, un esmu runājis jau saskaņos to visu. Piektais punkts nosaka, ka Eiropas Savienība aicina dalību valstis uh, pieturēties kopīgai Eiropas Savienības nostājai par ieroču eksportu un aicinu komisijas vicepriekšēdētāju un ārējo pārstāvi. Katrīna Aštona mudinā dalību valsts pilnībā izpildīt uh, kopīgās pozīcijas prasības. Vai ir kādi, kāds pretenzijas? Balsosim par šo grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk, pirmais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Rezolūcijas projekta kopumā, kas par, pret, atturas, pieņemts. Nākamais ir balsojums par rezolūcijas priekšlikumiem notikuma attīstību Ukrainā. Balsosim par otro punktu pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Nebija īsti skaidrs, varbūt pārbaudīsim elektroniski. Tātad otrā daļa, otrais punkts. Otrā punkta, otrā daļa. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais punkts, divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Devītais punkts, atsevišķs balsojums par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums C divas daļas. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcijas projekts kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad rezolūciju priekšlikumu no vidas komitejas par mikrobu rezistents radītiem draudiem sabiedrības veselībai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pareizais 32. punkta pāns, kā tas tika pieņemts komitejā, tiks atkal iekļauts uh, pieņemtajā tekstā. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 28. punkts. Kas par? Pret. Atturas. Es gribētu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk otrais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums, arī personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Sestais grozījums, kas par? Pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais grozījums - personālais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Un balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā par, pret, atturas, pieņemts. Thank you. Well, that was very painless. Yes. yes. Oh no, you can't. We now come to the explanation. Un tagad balsojuma skaidrojumi. Vispirms par Jotavas kundzes ziņojumu. Savu balsi skaidro Silvestris kungs. Over there, the one in the white shirt. Is...